Nākamā diskusija ir eh, gatavošanās pasaules humanās palīdzības samitam, un eh, ministre Henise Plašert no padomes eh, ievadīs mūsu lietas būtībā. Paldies priekšsēdētājiem! Manā skatījumā samīts ir iespēja, ko nevaram lest garam. Ceturtdien jāpieņem. Uh, Eh, secinājumi mm, humanās palīdzības samitam mm, padomēji un prezidentūrai jāvienojas par tiem, protams, ļoti ciešā sadarbībā ar komisiju un eh, Eiropas ārējas darbības dienestu. Atgādināšu, ka padome vēlas, lai šis samits kļūtu par um, veiksmes stāstu. Eh, pagājušo gadu eh, no es ir nozīmē, nozīmēts sūtnis, kas eh, nedaudz koordinē darbu starp visām iestādēm, ANO struktūras, ASV, e e mm, ES un ES iestādēs. Es atgādināšu par to svarīgāko, ko vēlas ES. Mēs vēlamies atzīt, cik svarīga mums ir humanā palīdzība, objektivitāte, neutralitāte, Mm, adekvāta palīdzības sniegšana, uh, visi tie principi, uh, kas uh, mums ir svarīgi sniedzot palīdzību un miermīlīgi risinot konfliktus vēlamies. Iesaistīt visas konfliktu puses mūsu sarunās jāmēģina panākt, lai visi ievērotu starptautiskās tiesības, vardarbības akti slimnīcās un skolās nav mums pieņemami. Un uh, par humāno situāciju jārunā, par to jāatgādina skaidri, skaļi un uh, publiski. Startautiskie humanās palīdzības likumi būs uh, samita uzmanības centrām. Cilvēki būs uh, uzmanības centrā. Nu, mums beidzot jāuzklausa cietušie, nevis jārunā par skaitļiem un rādētājiem. Mums jārunā arī par katastrofu upuriem, par uh, vārdarbību, kas balstīta uz dzimumu piedarības. Un arī šeit mums jāredz šis sievietes un meitenes, uh, nevis jārunā vienkārši par dzimumu. Uh, kā tādu. Mēs uzskatām, ka mums nepieciešamas inovācijas, humanās palīdzības sniegšanā, tehnoloģiju izmantošanā, partnerību noslēgšanā. Nīderlande ir partneris uh, uh, globālajā inovāciju uh, aliansē, ko oficiāli atklāja Stambulā. Uh, par šo innovatīvo finansējumu. ES ir starp 15 eh, eh, pasaules eh, lielākiem donoriem humanās palīdzības kontekstā kopīgi ar Turciju mums bija iespēja runāt par humanās palīdzības sniegšanu 29. februārī. Mēs tikāmies Amsterdamā un runājām arī ar Pasaules banku par caurskatāmību sniedzot humano palīdzību. Paldies arī Lielbritānijai un Zviedrijai par šerpu sanāksmes organizēšanu Otrā šerpa sanāksme šobrīd norisinās Ņujorkā, un paldies organizētāju valstīm vēlreiz. Protams, mēs vēlamies, lai pēc iespējas vairāk donoru valstu parakstītos zem mūsu uh, aicinājuma ziedot, un, uh, uh, vi, un es ļoti vēlos pateikties arī šim parlamentam, jo Jūs tiešām vienmēr aktīvi esat diskutējuši par šo tēmu, mums esat palīdzējuši un es ļoti gaidu veiksmīgu Stambulas samitu. Paldies, Stilenīdis. Komisārs Stilenīdis tagad izteiksies. Paldies, kolēģi, draugi, ministras kundze. Nu, praktiski 12 dienas līdz samitam. Šis samits ir vienreizējs. Varbūt eh, eh, notiek reizi eh, mūsu paudzes praktiski vienas paudzes dzīvē tā, tā, tā, tāds notikums notika varbūt vienu reizi, un mums ir mm, iespēja mainīt lietas. Un tas nevarētu nākt vēl savlaicīgāk. Uh, nu jau simtiem, sim, simtam miljonu cilvēku uh, tika palīdzēts uh, pateicoties uh, humānās uh, palīdzības sniegšanai, un uh, tas ir vislielākais uh, cietušo skaits uh, uh pēc otrā pasaules kara. Un tagad mums ir šie kara konflikti, uh, un uh, arī dabas katastrofas, uh, kas liek cilvēkiem mainīt dzīves vietu, uh, bēgt, slēpties, mainīt, tātad, doties prom no savas dzimtenes, un, un mums viņam ir jāpalīdz. Nevaram neko nedarīt. Humanās palīdzības sniedzēja aktīvisti strādā un rīkojas bīstamos apstākļos, un mēs nedrīkstam atstāt viņus vienus pašus. Mums um, jāveido šādas uh, palīdzības sniegšanas ietvars, uh, jāmazina risks viņu dzīvībai, jāpalīdz viņiem kā varam. Jā, varbūt uh, mēs gaidējam vairāk no iepriekšēja samita. Bet eh, es domāju, ka eh, Stambulas nākotnē mums ir eh, milzīgas iespējas, milzīgs potenciāls Eiropas Savienība. Uh, rīkojas saskaņā ar parlamenta decembra rezolūciju par humanās palīdzības samitu. Un um, ļoti labi, ka jūs noformulējāt jūsu prioritātes. Nu, man īpaši prieks par to, ka deputāti daudzi no jums apmeklēs šo samitu. Mēs uh, ANO līmenī, ANO augstākās struktūrās eh, daudz esam strādājuši, lai nodrošinātu jūsu līdzdalību. ES eh, tagad ir skaidri definēti trīs eh, prioritāšu mērķu bloki, un tas ir pateicoties trio prezidentūrai. Paldies viņam par to visu. Pirms mums pastāv tāda problēma, ka starptautisko uh, humanās uh, palīdzības likumu neievērošana. Civiliedzīvotājiem uh, tiek nodarīts kaitējums, uh, publiskas ēkas, celtnes tiek iznīcinātas, skolas, slimnīcas. Tas nav pieņēmami. Mēs vēlamies atgriezties pie humanās palīdzības uh, sniegšanas uh, vērtībām un principiem. Cerams, ka samitā tas arī vēlreiz izskanēs un tiks apliecināts. Ļoti labi, ka parlaments nesen pieņēma rezolūciju par uzbrukumiem skolām un slimnīcām un uh, apliecināja, ka tas ir humanās palīdzības sniegšanas pārkāpums un pasludināja to par savu prioritāti. Turklāt uh, Uh, mums nav vajadzīga konkurence, mums ir nepieciešams uh, labāk koordinēt mūsu aktivitātes un uh, labāk prognozēt un plānot finanses. Jāpiesaista tam arī privātā ekonomika. Tāpēc mēs izskatām uh, humanitāro finanšu augstā līmeņa grupas rekomendācijas un cenšamies eh, sekot tam, ko viņi ieteica. Turklāt eh, eh, cenšamies padziļināt sadarbību ar partneriem, īpaši, lai risinātu pārcelšanas problēmas, proti, lai bēgļi un migranti eh, savā jaunajā dzīves vietā eh, pēc iespējas drīzāk eh, būtu neatkarīgi, varētu strādāt un paši sevi apgādāt. Tas ir saskaņā ar mūsu vadlīnijām, ko pieņēmām 26. aprīlī. Mēs cenšamies strādāt pie šiem jautājumu blokiem un cenšamies nonākt pie ļoti konkrētiem uh, Uh, secinājumiem. Nu, cerams, ka partneri darīs to pašu. Samita uh, veiksmīgai norisei būs nepieciešamas uh, politiskas saistības, un pēc tām, protams, būs vajadzīgi papildu pasākumi. Protams, samita laikā mums būs šī sagatavošanās darbu kulminācijas brīdis, bet tas arī būs uh, pamats turpmākām reformām, turpmākai transformācijai un arī saistību īstenošanai. Lielas paldies! Paldies, komisār kungs! Uh, sāksim politisko grupu pārstāvjiem. Es gan neredzu Zaborskas kundzi, varbūt viņa tulīt pievienosies. Sāksim ar Gerēro Salomu kungu, sociālistu demokrāti, trīs minūtes. Gracias, señora presidenta. Eh, quiero... Priekšsēdājas kundze, es sākumā gribētu norādīt uz sekojošo. Šī galotņa tikšanās notiek. Brīdī, kad ir ļoti lielas organizatoriskas problēmas, kad tādi svarīgi partneri kā parlaments saskars ar problēmām būt atbilstoši pārstāvēti Stambulā. Komisārs ļoti skaidri norādījusi to, ka vienlaikus galotņu tikšanās notiek arī tiešām īstajā brīdī, jo pat labam. Uh, notiek viss augstākais uh, humāno krīžu skaits. Uh, Ukraina, Centrāla Āfrika, Lībija, uh, Jemena, um, Sīrija un daudzas citas pasaules um, vietas skar krīzi. Un tie, kas ir padzīti no viņu ģimtenei 120 miljonu un 37 dažādām valstīm, nu praktiski puse no šiem uh, patītajiem ir bērni. Un tā lielākā aiza pavars pat labam starp to, kas ir nepieciešams, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, un 40% iztrūkst finansējuma apjoma. Un tajā pašā laikā aizvien vairāk uh, notiek pamatiesību neievērošanas gadījumu uzbrukumi palīdz, or, palīdzības organizācijām un to darbiniekiem. Tādēļ tiešām ir pēdējais brīdis izteikt skaidru aicinājumu, lai varētu rast dialogu un to aizvien un aizvien norāda šajos šajās sarunās. Es domāju, ka ir skaidrs, ka noteikumi un aktīvai darbībai ir jātiek īstenotai. Un parlaments atbalsta mūsu aktīvo rīcību. Parlaments pats ir sastādījis savu ziņojumu, norādot uz to, ka ir nepieciešams globāls konsens humanās palīdzības jomā. Tiek norādīts arī uz to, ka ir nepieciešams labāk un aktīvāk rīkoties saistībā ar attīstības palīdzības aktieriem, ir plašāk jāiesaista reģionālajie aktori, tāpat arī sieviešu organizācijas. Tas, uz ko norādīja ministres kundze, proti, ka vairāk jāievēro šo padzīto cilvēku intereses un jāiesaist viņu paši. Stambuli pirmais solis un nākamajiem soļiem jāsako, lai Eiropas uh, Savienība rastu globālu konsensu šajā jomā un radītu jaunas iniciatīvas, lai attīstības palīdzība un uh, uh, arī šī palīdzība um, pārvietotiem labāk tiktu koordinēta. Uh, ir um, jānosoda um, uzbrukuma pamatiesībām un pacītiem cilvēkiem. Noslēgumā teikšu to, kas tam lai jābūt pirmajam solim, lai atjaunot cilvēka cieņu šajā pasaulē. Paldies! Paldies, nākamais runātais Demis Makarkungs. Ja, oorlog, milieurampen, voedselonzekerheid zijn hem. Ja, uh, priekšsētais kundze karš, vidas izpostīšana, tas viss noved pie nāvis un milzīgām ciešanām miljoniem cilvēku Sīrijā, Ekvadorā, Jemenē, Ukrainā, bet arī Turcijā cieši. Turcija ir uzņēmēja valsts, kurā notiek šī galotņa tikšanās Uh, šīs valsts uh, austrumos Erdogans apspiež uh, kurdus, un tas ir šausmīgi. Es ceru, ka par to tiks runāts. Arī šo tautu ir jāaizsargā. Mēs esam visi vienoti viedoklī, ka to var, aizsardzības pasākums var veikt labāk, un tas tā arī ir jādara. Nepieciešam vairāk līdzekļu, bet arī jābūt efektīvākai darbībai. Un jāmācās no pagātnes kļūdām darbībai, jābūt koordinētai nevalstiskām un privātām organizācijām. Tās, jā, tās var dot papildus palīdzību, attīstības palīdzību jāsaskaņo ar citiem palīdzības veidiem un pārāk maz tiek darīts, lai saskaņot darbību. Un galgulā viss ir dārgāk. Uh, ir jāsniedz palīdzība saistīta arī ar noteiktiem priekšnoteikumiem, kas jāizpilda un nedrīkst būt tā, ka šī atkal būs tikai gatavošanās sasēde un samits, kurā tikai tiek runāts. Bez aktīviem darbiem ir jānotiek tiešām aktīvai rīcībai, visādi citādi jau tagad tā varētu būt neveiksmīga sēde. Paldies tagad, Gērens kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdājs kundze. Tie, kas uh, bieži eh, piedalās uh, samitos, tie bieži tādās eh, pašapmierinātās eh, sēdēs tiek runāts uh, par to, uh, ka tiek maznāta, uh, cie, maznāts ciešams uh, dažās krīzēs, vai arī uh, katastrofa ir novērsta uh, pateicoties uh, aktīvai darbībai. Bet trīs uh, aspekti, kas ir dramatiski un uh, kas ietekmēs 23. un 24. māja tikšanos Stambulē. Pirmkārt drošība aizvien ir vairāk apdraudēta medicīniskajiem palīdzības akciju pasākumiem, otrkārt krīze akceptē kā fatālu faktu, un treškārt valstu iesaista, arī Eiropas Savienības valstu iesaista, jāvērtē arī pēc finanšu efektīviem pasākumiem. Tātad pirmais punkts - medicīniskās palīdzības misija drošības apdraudējumu. Tas ir saistīts ar diviem aspektiem, arī ar um, kara vedēju pušu um, nevēlmi atbalstīt mediskos dienestus. Un samitā in, uh, Stambulē būtu jārunā par to, ka jāpārtrauc šāda attieksme. Otrakārt, Jāsaka, ka nu, nav tāds atbildes uz palīdzības pasākumiem. Diplomātija jābūt aktīvai, aktīvi jāstrādā un vislabākajā veidā diplomātijai. Ja valsts, kas būs pārstāvēts Istanbulā, tas tām jāatgādina. Uh, ES palīdzība ir devīga, jā, šie uh, palīdzības pasākumi uh, aizvien tiek atjaunoti, tā vienkāršā iemesla dēļ, kā arī nav ievēroti. ES uh, dalību valstīm tas ir ticamības jautājums. Dalību valstis. Uh, Tām būtu tas arī jāatgādina. Nu, nepietiek tikai konstatēt uh, ka gandrīz ci, visi citi mazāk labi darbojas nekā ES un ES dalībvalsts, bet nu, tas nav iemesls, lai 28 ES dalībvalsts samazinātu standartus. Mūsu cerība ir uh, saistīta ar prezidentūras aktīvu uh, darbību un mūsu komisāra aktīvu darbību. Kristus, lai veicas! Paldies, nākamais runātājs Urbans Krespo, viena minūte. Dāmas un kungi, diemžēl jāsaka, ka humanās palīdzības ir aizvien biežākas. Tās nav tikai klimata pārmaiņas un dabas. Uh, katastrofas, kas šādas krīzes izraisa, bet arī konflikti, ekonomiski iemesli un citi. Tāpat arī tas, ka robežas tiek slēgtas, neuzņemot bēgļu plūsmas, tas ir radījis krīzi mūsu teritorijās. Tādēļ esam skeptiski vērtējot reālās iespējas, kādas ir šim samitam. Uh, Ko palīdz vienkārši vārdi par uh, humānām krīzēm, ja uh, valstis pašas izraisa humānās krīzes? Runa ir tikai par uh, kosmētisku uh, pasākumu kopumu Stambulā, ES un mūsu jaunajiem Turcijas partneriem. Tas galīgi nemaz neko nepalīdzēs, ja ar kreiso roku piedāvājat palīdzību, bet ar labo sit pliķi. Nu, tas tā nevar būt. Jau rīt var būt aktīva darbība un ir jāparāda skaidri, droši ceļi no es puses, pa kuriem bēgļi varētu doties. Visādi citādi naudas tik, rokas būs tikai asinīs. Paldies! Paldies tagad Hautals kundze, eh, zaļo vārdā pusotru minūti. Priekšstādājs kundze, eh, šis pirmais samits varētu būt tiešām iespēja strādāt un ievērot startautisko humāno likumdošanu un atbilst tiešām visiem likumdošanas aktiem, kas ar to ir saistīti. Bet tas, kas notiek, mēs redzam, ka ir arī bāžas par to, cik liels būs ambīcijas attiecībā uz šo samitu, un es ceru, ka Eiropas Savienība darīs visu, lai šis ambīcija līmenis netiktu samazināts. Samin Un noteikti tās ir valstis, kurām ir jāiesaistās obligātā veidā, lai uzlabotu situāciju. Eh, organizācija eh, Mediķi bez robežām eh, ceļ trauksmi, jo, diemžēl, konstatē, ka nav ieaicināti samitā, jo ir um, situācija tāda, ka valstis nepilda tos, tās saistības, kādas ir parakstījušas. 75 uh, slimnīcām ir uh, uz tām veikti uzbrukumi un nav sniegts atbalsts. Tas ir skandalozi. Šis pieaugušais uh, uzbrukums skaits skolām un, uh, vi, un um, slimnīcām pārkap starptautiskās tiesības, uh, civilo uh, mērķu skaršana ir. Uh, militāro akciju uh, sekas ir jāuzlabo uh, palīdzības pasākumi un par visiem šiem jautājumiem aktīvi jāstrādā pasaules uh, samitā. Tāpat arī jāievēro uh, tas, kas skar sievietes un uh, arī citas mazākās sarkātās grupas. Paldies! Lundgren kungam pusotra minūte. Paldies! priekšādātāji. Pirmo reizi ietieks organizēts eh, vispasaules humanās palīdzības samits. Šī ideja ļoti labā, taču šis samits notiks Turcijā. Protams, tas tiek darīts, lai parādītu, ka starp Turciju un Eiropas Savienību ir eh, cieša saiknes, bet Turcija neievēro cilvēktiesības, Turcijā nav demokrātijas, Turcija nenodrošina arī vārda brīvību. Turcija pat neatrodas Eiropā, tā ir daļa no Āzijas. Turcija ir valsts, kas piespiež Angelu Merkeli izvirzīt apsūdzību komiķim. Turcija ir tā, kas apsūdz Nīderlandes žurnālistu, kas vēlējās vienkārši atgriezties mājās pēc brīvdienām. Un tika minēts, ka pirms dažiem gadiem viņš it kā bija publicējis tvītus, kas kritizēja premjeru Erdoganu. Mēs nevēlamies, lai šis samits notika Turcijā, jo Turcija vispār neievēro mūsu vērtības. Bonano kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos vērsties pie klāt esošā komisāra un jautāt viņam, cik īsti izmaksā šāds samits, lai palīdzētu nabadzīgajām valstīm. Mēs bieži par to runājam, taču neviens mums nepaskaidro, ka apmēram 80% no tā, kas eh, tiks izdots, īstenībā eh, tiks izdots eh, reprezentatīviem mērķiem. Lai reāli palīdzētu cilvēkiem, tiks izdots pavisam maz naudas. Komisāra kungs, cik izmaksā šāds samits, kurā mm, visi sabrauc un uh, ierodas Turcijā? Nu jā, mēs zinām, ka uh, Eh, Turcija, cik Turcija ir demokrātiska. Es domāju, ka Erdogans ir diktators. Šķiet, ka viņš ir tāds kā 2000. gadu Hitlers. Turcijā narkomāni tiek vajāti, un lai šo situāciju uzlabotu, Eh, tiek piesaistīts Pablo Eskobārs, kas agrāk bija Meksikā lielā narkokarteļa īpašnieks. Mums būtu jāpaskatās, kas tīsi tiek darīts, bet ko jūs darāt? Jūs akceptējat šīs narkotikas no Pablo Eskobāra. To vajadzētu izskaidrot cilvēkiem, vajadzētu parādīt, kas īsti tiek darīts ar šo naudu. Šī nauda vienkārši tiek iepludināta jūsu kabatās. Uh, Štīrkungam divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Ministris kundze, komisāra kungs. Mēs dzirdējām, ka ir uh, dažādi viedokļi, dažādas domas par to, kas īsti būtu jādara šajā samitā. Taču mums galvenokārt vajadzētu padomāt par to, ka Pasaules humanās palīdzības sistēmai ir uzlikts pārāk liels sloks. Mums trūkst finansējuma, lai palīdzētu visiem tiem, kam uh, ir vajadzīga palīdzība. Mēs dzirdējām, ka miljoniem cilvēku visā pasaulē ir vajadzīga kaut kāda veida palīdzība. Mēs arī zinām, ka pasaulē pašlaik bēgļu ir vairāk nekā uzreiz pēc otrā pasaules kara. Diemžēl mēs piedzīvojam um, uh, to, ka humanitārās krīzes ievākas, tās tagad ir ilgtermiņa krīzes. Tās tagad ir pat 25 gadus garas. Cilvēki uh, ir iekšēji pārvietoti savā valstī pat 20 gadus ilgi. Vajadzētu uzsvērt, ka izglītībā ir ļoti liela loma krīzes laikā. Šādās ilglaicīgās krīzēs humānās palīdzības sistēmas nevar nodrošināt visu to, kas ir vajadzīgs. Pirmkārtām šāda uh, problēma ir ne tikai humanitāra uh, problēma, te ir runa arī par ekonomisku un sociālu problēmu. Tas ir ārkārtīgi liels izaicinājums arī cilvēktiesībām. Protams, mēs arī esam dzirdējuši par neregulārās migrācijas fenomenu, bet vispirms mums vajadzētu domāt par drošības dimensiju. Uh, Es gribu apsveikt eh, komisijas eh, aprīļa paziņojumu, kur tiek runāts par to, ka vajadzētu samazināt atkarību no huānās palīdzības sistēmām eh, cilvēku pārvietošanas gadījumos. Vajadzētu nodrošināt šādiem cilvēkiem cilvēku cienīgu dzīvi, lai kur viņi atrastos. Paldies, es patiešām kļūdījos attiecībā uz jums piešķirto laiku. Kostas kundze, viena minūte. Paldies! Mēs eh, redzam, ka humanās palīdzības jomā mēs gribam būt proaktīvi. Mums ir jārīkojas bēgļu krīzes gadījumā. Galu galā bērni ir tie, kas cieš visvairāk. Erdogans ir uzsācis kampaņu, kas eh, nodrošinās, lai bērni varētu doties uz skolu. Es gribētu izmantot šo izdevību, lai pateiktos komisāram Stilianīdis. Viņš apsveica mūsu novembra ziņojumu un piešķīra papildu 2 miljonus. Nākamnedēļ viņš arī ieradīsies Romā, kad mēs eh, uzsāksim šo kampaņu. Te ir runa par ļoti nozīmīgu uzņemšanas politikas daļu. Tātad te ir runa par to, lai jauni cilvēki varētu tikt mm, mm, apgādāti, tāpat arī tiks eh, nodrošināti humanitārie koridori. Ir ļoti svarīgi, ka Itālijas valdība, Vācija un iespējams arī Francija uzņems studentus savās universitātēs, lai viņi varētu tālāk izglītoties. Geriks kundzem viena minūte. Šodien pavisam drīz sāksies pasaules humanitārais samits, un Eiropas Savienībai šajā samitē ir jāspēlē vadoša loma. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu runāt atklāti par Turciju, ko īsti nozīmē cilvēcība, ko nozīmē cilvēku tiesības. Mēs nevaram akceptēt to, ka Erdogans uh, pilnīgi bez komentāriem uh, var izmantot šādu samitu savā labā. Mums uh, vajadz, vai mēs runājam par to, ka tiek um, mm, ir jāvērz uz priekšu mūsu progresa ziņojumi, vai mēs runājam arī par vārda brīvību, vai mēs runājam par. Uh, atbildību, kas ir jāuzņemās par genocīdu. Šādos uh, samitos uh, mums, Eiropiešiem, vajadzētu visai pasaulē atgādināt, ka vislabākie mēķi neko nedos, ja nebūs vajadzīgo instrumentu. Tieši tāpēc šādi samiti ir vajadzīgi. Mums vajadzētu uh, izvairīties no konfliktiem, apkarot nabadzību, investēt cilvēcībā. Šeit ir vajadzīgi konkrēti, praktiski risinājumi. Es Ceru, ka šis samits veicinās cilvēcību. Paldies, tagad viena minūte bez ēras kundzei. Paldies, komisāra kungs, par to, ka esat šodien ieradies. Uzbrukumi. Uh, humanitārajām organizācijām pēdējo gadu gaitā ir ļoti pieauguši. Mediķi bez robežām ir piedzīvojuši vismaz 75 uzbrukumus pagājā gada laikā. Uh, Vēl pagājušā nedēļa 30 cilvēki gāja bojā šādā uzbrukumā. Mēs e, dzirdējām, ka Francijas e, ārlietu ministrs izteicās, ka te ir runa par kara noziegumu, par noziegumu pret cilvēci. Pirmajam e, humanās palīdzības samitam ir jānodrošina atbildība par humanitāro tiesību piemērošanu. Galu galā humanitārie darbinieki ir centrālie spēlētāji humanās palīdzības sniegšanā. Viņi ir no mums atkarīgi. Eiropas Savienības uzdevums ir veicināt eh, starptautiskās krimināla tiesas lomu. Mums ir jāizmanto visa uh, mūsu rīcībā mm, esošā ietekme, lai uzlabotu situāciju. Paldies! Uh, Frunzulikas kungs, jūs pacēlāt zilo karti, bet jūs tulīt izteiksieties, vai jūs uh, gribat uh, tiešām uzdot šo jautājumu? Korau kungam vienu minūti. Paldies, priekšādātāji. Pavisam nesen mēs pieņēmām ziņojumu par uh, humanitāro samitu. Es uzskatu, ka šis samits būs ļoti laba iespēja Eiropas Savienībai uzņemties proaktīvu lomu. Piecu zvaigžņu kustība nevēlas uh, nesaskaņotību. Mēs vēlamies būt atklāti. Mums ir jādod sev iespēja pateikt mea kulpa un beidzot pielikt punktu humanitārai krīzei. 80% no krīzēm izraisa tieši tie spēlētāji, kas saka, ka viņi vēlas atrisināt problēmas. Un, piemēram, te es gribu pieminēt eh, tādas valstis kā Saudarābiju. Tieši ieroči un, un bumbas ir galvenais iemesls problēmām Jemenā. Tiek eh, izdarīti uzbrukumi slimnīcām un tā tālāk. Stilienīdis kungs, es vēlētos vērsties pie jums, aicināt jūs tiešām kaut ko darīt, vērsties pret tādām valstīm kā Saudi Arābija. Ventas kungam viena minūte. Paldies, priekšādātāji. Pasaules bankas dati norāda, ka 250 miljonu cilvēku pašlaik skāra humanitārās krīzes. Trūkst sociālās stabilitātes, ieguši konflikti un arī dabas katastrofas rāda šādas krīzes. Samitam Stambulā vajadzētu pievērst uzmanību šai problēmai un mēģināt rast ilgspējīgus risinājumus. Tā ir ļoti nozīmīga ANO iniciatīva organizēt konsultācijas iesaistītajos reģionos. Vajadzētu nodrošināt starptautisko palīdzību tur, kur vietējās sistēmas vairs nespēja izturēt slogu. Tieši tāpēc arī vietējām sistēmām ir jāsniedz atbalsts. Pašreizējām krīzēm ir ilgstermiņa raksturs. Tieši tāpēc vajadzētu samazināt šo uh, pārāk lielu attālumu starp krīzēm un ilgtermiņa attīstības palīdzību. Uh, Es ceru, ka šis samits pievērsīs uzmanību arī sieviešu, bērnu un cilvēku ar invaliditāti problēmām. Eh, Dentes kungs, jums eh, vēlējās uzdot zilās kartas jautājumu. Rubika kungs, vai jūs akceptējat? Es vēlētos pateikties Ventas kungām, tāpēc, ka mums visiem, protams, centrālās jautājums ir tas, kā kļūt efektīvākiem. Un mans jautājums, proti, ir, eh, ko mēs varētu darīt eh, pārstāvības un ģimenes uzņēmumu labā, kā mēs varētu palīdzēt attīstības valstīm, eh, palīdzēt pašām sev kā attīstības politika nākotnē varētu nodrošināt, lai uh, ģimenes pašas sev varētu saražot to, kas tām ir vajadzīgs. Lielas paldies, Rubīga kungs, par šo jautājumu. Mēs eh, kopā strādājām pie šī ziņojuma par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tie ir ļoti nozīmīgi izaugsmēji šajās attīstības valstīs. Tie var palīdzēt veidot mūsu Uh, šo tālāko sabiedrību. Un mums vajadzētu labāk izmantot tālākos attīstības mehānismus. Tātad te ir runa par 7% no Eiropas IKP. Šeit mēs noteikti varētu sniegt vēl vairāk palīdzības. Es ceru, ka Dēve komitejā mēs varēsim turpināt šo darbu un vēl labāk to visu sagatavot. Paldies tagad Valenciāno kundzē viena minūte. Paldies, eh, komisāra kungs. Mēs vēlamies eh, turpināt ieguldījumu, bet komisāra kungs šim ieguldījumam ir jābūt daudz lielākam. Mums ir vajadzīgi resursi, mums vēl ar vienu nav 40% no tā, kas mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīga politiskā garība, apņēmība. Stambulas samits nodrošinās rezultātus tikai tad, ja tiks izdarīts milzīgs lēciens uz priekšu attiecībā uz humanās palīdzības sniegšanu. Gandrīz katru dienu mēs redzam, ka uh, cilvēktiesības tiek mīdītas kājām. Uh, Humanitārās tiesības ir jāatbalsta, un tieši tas būtu jādara Stambulas samitā. Protams, mēs šeit runājam par mm, daudzu cilvēku dzīvību vai nāvi, un te tiek likta uz kārts arī Eiropas Savienības ticamība pasaules mērogā. Es zinu, komisāra kungs, ka tas varbūt nav jūsu mandātā, bet Eiropas eh, parlaments ir pilnīgi izslēgts Mums ir izdevies saņemt tikai vienu akreditāciju, lai mēs varētu piedalīties debatēs. Patiešām žēl. Es eh, gribētu aicināt, lai jūs iejauktos un risinātu šīs, šīs problēmas. Tomašičs kundzē viena minūte. Paldies! Pasaule nav saskārusies ar tik lielu pārvietoto personu skaitu kopš otrā pasaules kara. Tāpēc eh, tiešām ir pienācis laiks organizēt humanās palīdzības samitu. Stambula arī ir ļoti laba vieta šādu samitu organizēšanai. Turcija ir daudzo migrācijas ceļu krustpunktā, un tai ir jāpalīdz risināt šīs problēmas. Eiropai vajadzētu nodrošināt adekvātu palīdzību bēgļiem, un es ceru, ka šī tikšanās ļaus eh, mums panākt rezultātus. Tomēr žēl, ka dažas partijas izmanto šos jautājumus šantāžai. Es ceru, ka Eiropas līderi tā nerīkosies. Es domāju, ka ja netiks izpildīti visi tehniskie kritēriji, tad um, Turcijā pieņemtie lēmumi varētu ap apdraudēt mūsu iedzīvotājus. Paēta kungam viena minūte. Paldies, priekšādētāji. Pirms tiešām nedēļām viesojos Libānā, kur es tikos arī ar sīriešu bēgļiem. Neviens no viņiem nepauda vēlmi eh, braukt uz Eiropu. Viņi visi vēlējās atgriezties mājās Sīrijā, lai viņi varētu nogaidīt kaimiņu, eh, tātad, lai viņi varētu nogaidīt šajās kaimiņu valstīs, eh, līdz varētu droši atgriezties mājās, viņiem ir vajadzīgas tādas uh, pamat uh, vajadzību nodrošināšana, proti darbs eh, un skolas bērniem. Uh, To Eiropas Savienība varētu atbalstīt ar uh, finanšu līdzekļiem. Pasaules humanās palīdzības samitam ir jānodrošina apņemšanās uh, palīdzēt bēgļiem, viņiem atrodoties tuvu savām mājām. Vairākas valstis ir solījušas palīdzēt krīzes laikā, taču šī palīdzība nav sniegta, solījumi nav pildīti. Paskatīsimies uz naudu, kas ir piešķirta Haitī un Nepālē pēc zemestrīcēm. Arī šeit um, pastāv migrantu krīžu risks. Solījumi ir jāpilda. Šai, šim pirmajam uh, humanās palīdzības samitam pasaulē vajadzētu nodrošināt rezultātus. Predes kungam viena minūte. Paldies priekšsēdētāji! 2015. gadā komisija noteica septiņas prioritātes attiecībā uz humanās palīdzības jomu, Un jautājums, uz kuru mums pašlaik ir jāatbild attiecībās pasaules humanās palīdzības samitu, ir, vai mēs varēsim pāriet no šiem um, labajiem nolūkiem uz um, konkrētu rīcību. Komisārs Tilienīdis jau norādīja, ka mums ir jābūt drosmīgiem, mums ir jāsniedz skaidrs atbildes, jo īpaši mums ir jārunā par humanās krīzes finansējumu deficītu un mums ir jārunā arī par palīdzības efektivitāti. Otrais, ko es vēlējos teikt, ir saiknes starp humāno palīdzību un uh, politiskajiem risinājumiem krīzē. Šeit es piekrītu Korāo kungam. Es nedomāju, ka humānā palīdzība var aizstāt uh, politisko rīcību. No otras puses, mums uh, nevajadzētu arī pašiem uh, nosodīt Eiropu. Mēs redzam, ka uh, mēs tomēr esam viens no svarīgākajiem donoriem. Paldies, tagad uh, Līca kungam viena minūte. Godētā priekšsēdājs, uh, kundze, godētājs komisār, uh, šis samits tam jādod skaidrs um, signāls. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā 250 miljonu cilvēku skar humānās palīdzības. Kopā 60 miljonu cilvēku tagad ir padzīti no savām vietām kāru, konfliktu un katastrofu dēļ. Tas noticis piespiedu kārtā. Pusi no šiem beigļiem ir bērni. Eiropas Savienība un dalībvalsts parāda patiesu solidaritāti un atbildību tikai tad, un tas notiks tikai tad, ja šajā samitā tās rādīs labu piemēru un pildīs visas finanses saistības. Labs piemērs tā sauktajām um, uh, iniciatīvām ir EDUK iniciatīva, ko ir izteikusi man, Francija, man frakcija. 2% vietā uh, nākotnē izdot 4% no humanās palīdzības izglītības pasākumiem. Komisija grib šo prasību jau nākamajā uh, budžeta projektā iestrādāt, un paldies par to. Uh, Esmu referents attīstības komitejā par 2016. gadu un esmu iesaistījies procesā, lai 26 miljonus vairāk izdot izglītībai bēgļu nometnēs pasaules tikšanās laikā. Ir visām valstīm jāliek pie sirds eduka iniciatīva, tāpat iekļaut viņu humanās palīdzības budžetos. Paldies! Paldies, nākamais runātais Kovačekungs. Господин комисар, световно. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārkungs. Pasaules humanās palīdzības eh, samits eh, palīdz eh, labāk organizēt humanās palīdzības sniegšanu, um, kā jau izskanēja, 250 miljonu cilvēku pasaulē cieš un pieprasa šādu palīdzību. Izaicinājumi, protams, ir lieli. Mums jāpadomā par finansējumu šīs palīdzības sniegšanai. Esmu EPP referents par Mm, cilvēktiesību komitejas uh, paziņojumu un uh, sadarbojos arī ar ANO um, asambleju šai ziņā. Es runāšu par um, trim uh, pamatlietām. Vispirms teroristu tīklu um, iznīcināšana, starpkultūra dialoga veicināšana un cilvēku resursu un finansējumu piešķiršana, lai aizstāvētu pamatvērtības, eh, runas brīvību, tiesiskumu. Turcija ir eh, uzņēmoša valsts. Eh, Turcija ir uzaicinājusi viesus, organizēs šo samitu. Un Turcija, protams, arī ir valsts, ko šobrīd pārpludina bēgļi. Es domāju, ļoti simboliski eh, tas, ka samits notiks Stambolā un cerams, ka nāksim klājas specifiskiem risinājumiem. Paldies! Eh. Paldies, eh, priekšsēdājs kungs, dā, priekšsēdājs dāmas un kungi. Es tiešām ceru, ka vārdi humānās palīdzības samits nozīmē soli uz priekšu, lai nozīmētu risinājumus un a, lai pilnībā pārvērtot humānās palīdzības sistēmu. Komisija ir Eiropas Savienības um, ambīciju uzturētājs. Mēs, Eiropas Savienība, mums ir jānāk ar tiešām patiesiem piedāvājumiem reālai jaunai humanās palīdzības sistēmai pasaulē. Lai uzņemtos pilnīgu atbildību uh, par Eiropas valstīm. Uh, un uh, lai uh, izmantot katru iespēju, uh, lai padarītu cilvēktiesību aktīvistu darbu mazāk bīstamu. Mums te jāsaprot pamatkoncepcijas, kā pārskata atbildība un caurskatāmība, lai veidot jaunus biznesa modeļus, lai labāk paredzētu risku un nodrošinātu labāku plānošanu. Paldies Frunzulikungam un Adaktusam kungs viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Humanās palīdzības samits notiek ļoti nozīmīgā brīdī. Daudz uzdot jautājumu, kā var optimāli izmantot humāno palīdzību, un tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. 125 miljoni cilvēku 37 valstīs. Tiem ir nepieciešama bijusi humānā palīdzība pagājušā gada laikā. Sīrijā, piemēram, kristieši ir tie, ko vismagāk skar krīze. Tie, ar kuriem pēdējā laikā varēja tikties, eh, uzsvērt, cik ļoti nozīmīgi ir šī iespēja. Bet, bet eh, skaidrs ir arī tas, ka aiz, vēl vairāk ir jāizdara. Un jāsaka, ka es. Eh, palīdzībai jātiek saistītai ar cilvēktiesību jautājumiem, piemēram, palīdzība Eritrejā tika pagarināta, nepieprasot e, demokrātiskas reformas. Un šeit mums pašiem jāizdara mūsu mājas darbi. Es domāju, ka Eiropas komisijai ir e, jākoordinē es e, palīdzība, lai ievērotu cilvēktiesības šai sakarā. Paldies! Paldies nākamā runātāja Pereiras kundze vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dargie kolēģi! Pat laban ir tik ļoti daudz eh, humāno drāmu, ne tikai bēgļu krīze, bet uh, eh, kopumā vairāk nekā 125 miljoniem cilvēku ir nepieciešama humānā palīdzība. Un tas nozīmē, ka šodien ir nepieciešama ļoti, ļoti liela uh, mobilizācija gan grības, gan arī resursu ziņā, lai nākamās humanās palīdzības samits Stambulā uh, Uh, nozīmētu konkrētu palīdzību no pasaules uh, valstīm. Diemžēl situācija ir tāda, ka sagatavošanās darbi garantē visu, tikai ne to. Mums ir nepieciešama atbildības uh, pilna rīcība, mums jābūt vadošajiem Eiropas Savienībā, un tas savukārt nozīmē, ka ir jābūt ļoti skaidrai saistībai. Un mēs ceram, ka jūs būsiet vazībā humanās palīdzības sniegšanai ka mēs radīsim arī un paplašināsim finanšu bāzi, jo nav nekādas citas iespējas saglabāt cilvēka cieņu. Paldies! Paldies tagad Čainfeld kungs vienu minūti. Paldies priekšsēdētājs kundze. Humanās palīdzības vēsture ir tik sena kā cilvēks vēsture Daudz kas ir mainījies, un tādēļ būtu jāmaina arī metodas un instrumenti. Pat labam miljoniem cilvēku pasaulē gaida šo palīdzību. Daudzi no tiem ir uh, upuri valsts, kas saskajošos ar padzīšanu. Mūsu gadsimtā cilvēkiem ir vajadzīgas jaunas humanās palīdzības formas, mums ir vajadzīgas reformas tai sistēmai, kas ir novecojusi un vairs nav uh, efektīva uh, ANO ietveros. Es ceru, ka šis. Uh, Pasaules humanās palīdzības samits pievērsīsies izaicinājumiem tādiem kā iztraukstošā koordinēšana un atbilstošs finansējums, kā arī mm, to spēku iesaistīšana, kas tieši eh, skārta ir, kā arī to devēju iesaistīšana, kas nav um, tikai no uh, Eiropas Savienības. Paldies, nākamā runātāja Vārtkundze, lūdzu. Šis samits um, palīdzēs mums apvienot um, globālus uh, um, manas palīdzības donorus, um, ES piedalīsies, sēdēs e pie galda. Lielbritānijas perspektīvam Hmm, ir šāda, ka jāapsver mūsu pozīcijā pasaulē. Es domāju, ka ar globāliem partneriem mēs varam lietas mainīt uz labāko pusi. Ja varam pasaules kopienu mainīt, padarīt devīgāku, izpalīdzīgāku, tad būsim paveikuši ko labu. Bet, eh, protams, mums jāuzstāj uz mūsu ārpolitikas eh, principu ievērošanu. Mēs palīdzam kara konfliktu upuriem, bet eh, tas nenozīmē, ka mēs varam noslēgt ekonomiskus darījumus ar režīmiem, kas pastrādā šos noziegumus. Teiksim, kartumas procesa dalībnieki jānosoda. Te jārīkojas saskaņā ar vieniem tiem pašiem principiem un jāņem vērā uh, mūsu humanitārie mērķi. Paldies, uh, brīvais mikrofons un pirmais izteiksies Koku. Bogovičs kungs. Paldies! Šis samits nāk īstajā brīdī. Nekad nav bijis uh, tik daudz uh, cietušo, kam būtu vajadzīga mūsu palīdzība kopš otrā pasaules kara laikā, kā izskanēja, nav bijis tik daudz bēgļu pasaulē, un um, risinājumi, ko meklējam, uh, nav risinājumi, kas uh, ārstēs uh, tikai simptomus. Ministre pareiz teica savā ievadaļā, mums uh, jāapkaro cēloņi, uh, konflikti jārisina miermīlīgi, un nevajadzētu skaldīt. Uh, pasauli vēl vairāk Mums uh, ir jāparāda pasaulē mūsu vērtības. Un uh, jāpierāda, ka cilvēki spēj dzīvot uh, cienīgi, jāpalīdz uh, cilvēkiem Afrikā, Āzijā, tuvajos austrumos. Nu, tad cilvēki droši vien to izjūt visā pasaulē, viņi dodas pie mums. Gomešas kundze, paldies! Um, Arab Savienība ir uh, pamat. Uh, donors eh, sniedzot humano palīdzību un eh, šis eh, pasaules samits ir notikums, kurā mēs izskatāmies droši vien nedaudz skumji, jo neskatoties uz mūsu donoru lomu, mums nav izdevies mm, novērst uh, konfliktus Sīrijā un uh, Mm, tuvajos austrumos, mm, kā rezultātā mums tagad arī ir tik daudz bēgļu. Paskatieties, kas notiek Grieķijā uzņemšanas centros. Bēgļus ieliek cietumā, bēgļiem uzbrauka, tas skar vīriešus, sievietes un bērnus. Idomēni ir eh, transformējusies par īsto grēku pilsētu, un uh, tās ir apkaunojoši. Vietas liekulība jāizbeidz taupības politiku vidus jūras reģionā. Un ja mēs arī turpmāk nevarēsim novērst uh, konfliktus, nu tad mēs gandrīz atbalstām opresīvos režīmus. Paldies, Marijas kungs, viena minūte. Paldies. Un te ir eh, ļoti eh, simboliski, es teiktu, eh, cīniski, ka pasaules humanas palīdzības samits notiek Stambulā, valstī, kur pirmā māja demonstranti tika vajāti, un Turcijā vispār, kur cilvēktiesības netiek ievērotas klāji. Eiropas Savienība šī samita ietvaros uh, vajadzētu dot materiālas mm, atbildes mm, Sīrijā cietušajiem, eh, jo tu, jo šī krīze tika pārcelta uz Eiropu, uz Grieķiju, un turpināsies eh, tik ilgi, kamēr Daesh eh, turpinās savas aktivitātes, bet no tās cieši ne tikai uh, sīrieši, bet arī grieķi. Grieķi uh, ir kļuvuši nabagi un nevar uzņemt eh, tik daudz bēgļu, un tā ir liela problēma. Bagātākām valstīm būtu mums jāsniedz palīdzība. Paldies, un eh, Šogurs kungs. Paldies! Ļoti daudz cilvēku cieši no eh, bruņotajiem konfliktiem, no uh, dabas katastrofām pēdējā laikā mēs piedzīvojam mm, tādas konfliktu dimensijas, kas nav piedzīvotas kopš otrā pasaules kara. Tas padara manas palīdzības samitu par īpaši relevantu. Um, apbrīnojami skaitļi, ja palūkoties uh, uz uh, šiem cilvēkiem, kam vajadzīga palīdzība. Praktiski te ir divas nometnes - cilvēki, kam vajadzīga palīdzība un cilvēki, kas var palīdzēt. Uh, Eiropas Savienība ir lielākas donors, bet uh, ar to vien nepietiek, nepieciešama globāla sadarbība. Ja tikai šādi varēsim mazināt uh, efektus uz klimatu um, un uh, atrisināt uh, vienu par visām reizēm šos konfliktus. Un, uh, es ceru, ka mūsu ieguldījums uh, palīdzēs šos risinājumus panākt. Paldies! Uh. uh. Grazie, signora prezidente. Kjangī kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs piedzīvojam visu lielāko migrācijas krīzi kopš otrā pasaules kara. Gandrīz 6 miljoni bēgļu uh, pasaules mērogā. Šī ir humanitārā krīze. Cilvēki bēg no uh, bruņotiem konfliktiem, no kariem, no katastrofām. Līdz ar to samits dod mums lielisko izdevību pārunāt visas šīs lietas, parūpēties par humānās palīdzības sniegšanu un par politisku attīstību, par vidējā un uh, ilgtermiņa projektiem, kā atbalstīt šos bēgļus, kā īstenot preventīvo politiku lai mēs varētu novērst to, kas notiek šobrīd Libānā, Sīrijā, bet arī Eiropā. Jādara kaut kas, lai atbildētu preventīvi un uh, sniegtu konkrētas atbildes. Paldies, tas būtu viss attiecībā uz brīvo mikrofonu un dod vārdu komisāram Stiljanīdisam. Paldies! Vispirms eh, ļaujiet pateikties par tik konstruktīvo, tik auglīgo diskusiju. Vienmēr prieks uzklausīt parlamentā viedokļus. Tas ir īpaši relevanti, gatavojoties tik vienreizējiem daudzpusējiem notikumam, kā Pasaules humanās palīdzības samits. Tāpēc es eh, personīgi uzstāju palielināt Eiropas parlamenta delegācijas, eh, eh, pieejam, delegācijai pieejamās vietas šajā pasākumā. Darīju visu, lai nodrošinātu parlamenta stipru līdzdalību, klātbūtni. Un šodien laimīgs, laimīgs paziņot, ka šodien praktiski dzirdēju, ka vēl divas vietas uh, Eiropas parlamenta delegācijai tika piešķirtas. Mūsu prioritātes sekojošas - vairāk efektivitātes um, manās palīdzības sniegšanā, vairāk cieņas uh, starptautiskajām, uh, uh, starptautiskiem humanās palīdzības likumiem, vairāk atbalsta katastrofām un ciet, katastrofās cietušajiem un vairāk humanās palīdzības. Tāpēc mums arī ir vajadzīga šī ļoti cieša sadarbība. Visi esam vienā laivā. Šis samits noslēdz notikumu ciklu. Mums notika uh, tūkstošgades attīstības mērķu samits uh, Adisabebas uh, COP21 samits. Uh, ar centieniem iezīmēt šo nākotnes vīziju, un progress ir panākts, bet, uh, lai panāktu īsto progresu, mums jāparaugās, kā dzīvo vistrūcīgākie šajā pasaulē, un jāuzlabo viņu liktenis. Cerams, uh, kad eh, būsim nonākuši 2030. gadā, tad varēsim atskatīties un teikt, ka jā, šis notikums lietas uh, bija mainījis. Vēlamies uzklausīt visus līderus un cietušos akadēmiķus un privāto sektoru. Iesaistīt tūkstošus cilvēku visā pasaulē. lai atrisinātu inovatīvā veidā uh, visnopietnākās uh, problēmas, um, kas mums ir. Cerams, ka varēsim nākt klājā ar uh, preventīviem pasākumiem, lai labāk nodrošinātu turpmāko krīžu novēršanu. Un tā, lai līdz 2030. gadam mums būtu izstrādāta laba sistēma katastrofām, ārkārtas situācijām, uh, lai glābtu cilvēku dzīvības. Sadarbojamies tieši ar padomi un ar parlamentu. Cits iestādes mums palīdz ar vadlīnijām, kas būs noderīgas samitā, bet ne tikai kas sniegsies tālāk. Arī turpmākiem pasākumiem, protams, mums būs nepieciešams jūsu atbalsts, uh, lai mēs izrādītu šo līderību un darītu, izpildītu solīto. Paldies komisāru kungam, un tagad uh, šīs debates pabeigs uh, padomus pārstāve Inise Plašārta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pasaules humanās palīdzības eh, samits eh, nav gala punkts, tas ir eh, starts. Visas pasaules sabiedrībā vajadzētu atjaunot cilvēcību. Uz to norādīja apvienotā nācija organizācijas ģenerālsekretārs vairāk kārt. Mēs redzam, ka visas iesaistītās puses visaugstākajā līmenī ir paudušas šādus solījumus. Un mums vajadzētu nodrošināt, lai šis samits netiktu uztverts par rietumu dominētu pasākumu. Mēs eh, koordinējam dažādus pasākumus arī ārpus Eiropas Savienības, jo īpaši ārpus Eiropas Savienības tas būtu jāuzsver. Es eh, piekrītu jums, Kirero kungs, ka pašās pirmajās dienās pēc samita mums vajadzēs eh, pierādīt, ka mēs nopietni uztveram savus solījumus. Padoms prezidentūra ir apņēmības pilna veikt šos uzdevumus, un mēs arī priecāmies par sadarbību tuvāko nedēļu laikā. Lielas paldies par uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Līdz ar to debates ir pabeigtas, un man.